Przewodniczący! Hello. Priekšsēdētājs ierodas. Yeah. Uh, dear colleagues. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Please. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sēž zālē. Dārgie kolēģi, sāksim sēdi. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Un tagad darba kārtībā. Es saskaņā darba kārtību paziņoja, ka mēs atsākam eh, parlamentāro sesiju, kura tika pārtraukta pagājušā gada 16. decembrī. Šīs sēdes um, protokols ir pieejams, ja, vai ir kādi komentāri. Ja komentāru nav, tad uzskatām protokolu par pieņemtu. Tālāk man ir jums sniedzams sekojoša informācija. 5.27. janvārī mēs atzīmēsim 68. gada dienu kopš tika atbrīvota Aušvic-Birkenovas koncentrācijas nometne. Katru gadu mēs pieminam šīs nometnes upurs. Tas dod mums cerību, ka nākotne Eiropā nekad nekas tam līdzīgs neatkārtosies. Otra informācija. Daru jums zinām, ka 13. janvārī Lietuva atzīmēja 20. gadskārtu kopš asiņainās svētdienas, kad padomja armija mēģināja gāzt demokrātiskie vēlēto Lietuvas valdību. Lietuva tagad ir pilntiesīga NATO locekle Mēs paužam solidaritāti arī ar Baltkrieviju šodien, kas ir mūsu kaimiņu valsts un kuris gaida, ka viņu valsts iestāsies brīvība un demokrātija. 23. decembrī Eiropas Savienība pievienojās apvienoto nāciju konvencijai par invalīdu tiesībām. Šī konvencija līdz ar attiecīgo stratēģiju, ko ir sagatavojusi Eiropas komisija, dos iespēju nodrošināt vienlīdzīgas tiesības aptuveni 80 miljoniem cilvēku ar īpašām vajadzībām Eiropas Savienībā. Nākamais punkts. Vēlos atgādināt to, ka mēs esam ļoti nobažījušies sakarā ar um, Ķīnu ak, uh, opozīcijas aktīvista pazušanu. Viņš uh, ir ticis spīdzināts, mēs esam nobažījušies pār viņa likteni, un mēs aicinām Ķīnas svaras iestādes darīt zinām viņa aresta vietu, atrašanās vietu un veselības stāvokli. Un pēdējais punkts kopš Eh, izmaiņas pēc Ziemassvētkiem ir beigusi savu darbu Beļģijas prezidentūru un darbu uzsākusi Ungārijas prezidentūru. To mēs arī apspriedīsim eh, šajā sēdē. Tālāk atsevišķi citi politiski svarīgi jautājumi vēlēšanas Baltkrievijā un sadursmes ar policiju Tunisijā ir nozīmīgi tāpat arī ir jārunā par dabas katastrofām pēdējā laikā pasaulē, un mēs gribam izteikt savu līdzjūtību upuru ģimenēm, kā arī šo valstu valdībām. Mam jedną oficjalną informację o czym. Tālāk oficiāla informācija. Zaļo grupa ir pieprasījusi iecelts indirektārandu delegācijā attiecībām ar NATO parlamentāro asambleju. Viņš nomainīs Butikoferu kungu. Vai ir kādi komentāri šajā sakarā? Redz, ka komentāru nav. Ar to mēs šo iecelšanu apstiprinām. Tālāk darba kārtība. Pēdējā darba kārtība, kas tika pieņemta priekšsēdētāja konferencē 13. janvārī, ir jums tikusi izludīta. Tā ir jūsu priekšā un piedāvātās izmaiņas darba kārtībā. Pirmdien. Zaļo grupa. Yeah. signor presidente colgo l'occasione dell'ordine dei lavori. priekšsēdētāji darba kārtībā lūdzu jums lūgt uh, eh, Ledija Aštonei apmeklēt mūsu parlamentu.